Darba kārtībā ir paredzēta balsošana par ziņojumu, ko sagatavoja Krāsls Dorfera kungs par atbalstu starptautiskajai krimināla tiesai. Ir trīs mutiski grozījumi, kurus prezentēs tagad referents. Pirmais grozījums. Mēs izskatīsim katru no grozījumiem atsevišķi. Lūdzu, pirmais grozījums. priekšsēdētāji, pamatoties uz uh, starptautiskiem notikumiem, mums ir jāievieš šeit divi tehniski grozījumi. L lapusē ir vārdi. Varbūt daži to atbalstīs, varbūt daži nē. Muamars Gaddafi vajadzētu izņemt ārā, jo viņš ir jau nošauts un 24. pāntā tur tieši tas pats. Tur Saif al-Islam, Gaddafi, viņa dēls un Abdullah al-Sanusi of Libijā Tur ir papildinājums. Tas ir uh, starptautiskās situācijas dēļ. 48. pānē mēs gribam papildināt on International Humanitarian Law and International Justice. Uh, tur ir īpašais pilnvarotais, kas darbosies šajā jomā. Gribētu vēl kaut ko papildināt. Es domāju, ka mēs tieši pareizajā laikā to visu esam sagatavojuši. Ja paraugāmies uz situāciju Sīrijā, ir jābūt skaidram, ka šie mm, despotiem un slepkavām uh, viņiem visu mūžu ir jāapzinās, ka uh, virs viņu galvām karājas Damokla zobens uh, Hāgas starptautiskajā uh, tiesā. Un paldies arī ēnu referentiem un darbiniekiem. Tas bija ļoti labs un patiekams darbs. Paldies! Dziękuję bardzo. Paldies uh, Kraisel Dorflera kungam. Mēs tagad uzklausījām uh, visus trīs mutiskos grozījumus kopā. Vai ir iebildumi? Bet lūdzu, piecelties kājās, ja jūs vēlaties protestēt. Neredzu, ka būtu iebildumi, tas nozīmē, ka balsosim arī par šiem trīs uh, grozījumiem. Labi, uh, tagad sākam balsot. Czy wszyscy głosowali? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. pieņemts. Apsveicam, kolēģi! Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par Komocākos kunga ziņojumu par integrētas jūrniecības politikas turpmāko izstrādi. Pirmais jautājuma bloks. Kas par to, kas pret, kas atturas, pieņemts? Otrais bloks atkrīt. un tagad par komisijas grozīto uh, priešlikumu pieņemts. Apsveicam. Uh, tagad uh, balsojam par uh, rezolūcijas uh, uh, projektu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Lielas paldies! Paldies arī referentam. Nākamais punkts eh, - Brezīnas kunga ziņojums par atomenerģijas kopienas pamatprogrammu kodola pētniecības un mācību pasākumiem. Mums ir rezolūcijas projekts, 22 grozījumi, ITRE komitejas sagatavoti. Balsosim kopā par tiem par, pret, atturējās, pieņemts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums - elektroniskais balsojums. Sākam balsot. Vai visi paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Sākam balsot par pirmo daļu. Sākam balsojumu par pirmo daļu. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Otrā daļa. Sākam balsot. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Beidzam. Noraidīts. Četrpadsmitais grozījums. Kas ir par, pret, atturās, pieņemts. Tagad 30. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim. 30. grozījums balsojam elektroniski. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums par, kas ir pret, kas atturās, pieņemts. 17. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 35. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Visi paspējuši nobalsot, beidzam balsot. Noraidīts. 21. grozījums par, kas ir pret, atturās, pieņemts. 36. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noreidīts. 31. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojums beidzies. Noraidīts. 32. grozījums Balsojam elektroniski, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 33. grozījums balsojam elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad uh, grozītais priekšlikums kopā par, pret, uh, nu, uh, pieņemts. Tagad likumdošanas rezolūcija. Balsojam elektroniski. Vai visi ir paspējuši nobalsot? Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies un apsveicam uh, Brezīnas kungu. Nākamais darba kārtības punkts ir balsojums par rezolūciju priekšlikumu Eiropas Savienības un ASV samitam, kas notiks šī gada 28. novembrī. Mums ir uh, kopējā uh, rezolūcija, pirmais grozījums. Kā es saprotu, Broka kungs vēlas izteikties. Lūdzu, Broka kungs. Es gribēju, priekšsēdētāji, es eh, kļūdījos, es gribēju manai politiskajai grupai balsot pār grozījumu. E, dobrze, proszę państwa, głosujemy. Labi, paldies. Tad balsosim. Pirmais grozījums par, pret, atturās, pieņemts. Astotais punkts. Astot, dalīties balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. 11. punkts. Dalīties balsojums. Pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrais grozījums. Kas ir par? Pret, Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot otrais grozījums. Visi nobalsoja, beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 14. punkts. Dalīties balsojums pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts otrā daļa par, kas ir pret, atturās pieņemts. 22. punkts. Lutforda uh, kundze vēlas piedāvāt mutisko grozījumu par 22. punktu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Tas ir grozījums, kas atspoguļo to faktu, nu, būtībā reālos faktus. Jūs redzat, kā tas ir noformulēts. Mēs atzīmējam, uh, komisijas paziņojumu par sarunu eh, beigšanu par Eiropas Savienības ASV PNR nolīgumu, kuru izskatīs Eiropas parlaments, eh, ņemot vērā šīs rezolūcijas prasības eh, no 2010. gada 5. māja un 2010. gada 11. novembra noteikums. Bet komisija ir jau paziņojusi par sarunu beigām, un es domāju, ka tas būtībā ir tikai faktiskās informācijas paziņošana. Tas uh, nemaina lietas būtību. Jā, paldies. Vai kāds vēlētos iebilst pret šo grozējumu? Neredzu. Iebildumus tad balsojam. 22. punkts par, pret, atturās pieņems. Trešais grozējums par, pret, atturās noraidīts. Ceturtais grozījums par. Atvainojiet, atvainojiet. Mums ir mutiskais grozījums, ne? Ceturtais grozījums. Labi, balsojam par to par. Pret. Vai kā pārbaudīsim elektroniski. Balsojam par ceturto grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pēc 25. punkta Broka kungs eh, vēlas eh, piedāvāt mutisko grozījumu. Lūdzu. Prezident. Priekšādātāji kolēģis un kolēģi dažādās komitejās, eh, eh, sagatavojot ASV eh, un Eiropas Savienības samitu, ir izteikuši ļoti daudzas tādas vērtīgas priekšlikumus, kas visi nevarēja tikt iekļauti termiņu dēļ, bet kā ASV delegācijas priekšēdētājs, labprāt ar jūsu piekrišanu iekļautu to darbā ar ASV delegāciju un lūgtu pievienot and ask the European Parliament delegation, the TLD, to make use of their input. Tad pievienot šādu tekstu. Eh, Pārbaudīsim, vai kāds neiebilst. Vai ir iebildumi pret šo mutisko grozījumu? Neredzu, ka būtu iebildumi. Eh, bet drīzāk atbalsts te izskatās balsosim. Tad pēc 25. punkta jauns teiks par pret, atturās, pieņemts kopā ar mutisko grozējumu. Un tagad balsojam par rezolūciju kopumā par, pret, atturās, pieņemts. Liels paldies! Šī ir tiešām ļoti svarīga rezolūcija. Un tagad balsosim par rezolūciju priekšlikumiem par atklāto internetu un tīmekļa neutralitāti Eiropā. Balsosim uzreiz par visu rezolūciju kopā, jo nav grozījumu par, pret, atturās, pieņemts. Nākamais punkts darba kārtībā ir seši rezolūciju priekšlikumi par kasešu munīcijas aizliegumu. Kopējā rezolūcija, ko parakstīja piecas eh, politiskās grupas, nav grozījumu. Tad pirmais punkts balsojam par, pret, atturās, pieņemts. Otrais punkts par, pret, atturās pieņemts. Piektais punkts par, pret, atturās pieņemts. E apsvērums par, pret, atturās pieņemts. Rezolūcija kopumā par, pret, atturās pieņemts. Tagad. Četras rezolūcijas par PVN jomas tiesību aktu modernizāciju vienotā digitālā tirgus veicināšanai. Triju politisko grupu eh, rezolūcija nav grozījumu, tāpēc balsosim par visu rezolūcijas projektu. Balsosim elektroniski. Vai visi paspējuši nobalsot? Slēdzam balsojumu. Rezultāti pieņemts. Un tagad balsosim par Līsika kunga ziņojumu sarunas par Eiropas Savienības un Grūzijas asociācijas nolīgumu. E, rezolūcijas e, projekts, septītais grozījums par. Jā, lūdzu, kolēģi. Bardzo, panie przewodniczący! Tylko chwilkę. Lielas paldies, priekšsēdētāji! powiedzieć, że to jest bardzo ważne raport, ważne nie tylko dla nas. Es pateicos visiem tiem ēnu referentiem un visiem e, pārējo institūciju pārstāvjiem, kas sadarbojās strādājot pie šī jautājuma. Tas ir ļoti nozīmīgs Um, jautājums, un mēs to gaidījām, un to gaidīja arī Grūzija. Septītais grozījums, kas pār? Pret? Atturās. Pieņemts. Pirmais par? Pret? Atturās. Pieņemts. Trešais grozījums par? Pret? Pārbaudīsim elektroniski, sākam balsot. Vai viss nav balsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. Ceturtais grozījums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Otrais grozījums par. pret, atturās, pieņemts. Sestais par, pret, atturās, norādīts. Svabats kungi, iesniegtais mutiskais grozījums, piektais grozījums, jums vārds. Paldies, priekšādātāji. Es manas politiskās grupas vārdā iesniedzu uh,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 Acīm redzot, pietiekams skaits deputātu. Es atvainojos, Lūdzu, Svabatskungs. Man tas ir jāpieņem zināšanai. Es ceru, ka tas nav protests pret šī ieteikuma uh, saturu, kā jūs nesat pret šo uh, demokrātiju, bet man tas jāpieņem zināšanai. Es vēlos tikai gribētu atcelt pirmā varianta satura, jo kolēģa Liseka ziņojums ir ļoti labs ziņojums un nevajadzētu būt riekšā elementiem, kas pamatos nepareizu informāciju. Ļoti žēl, ka jūs norēdījāt šo mutisko grozījumu, bet es arī savu sākotnējo grozījumu atsaucu, tā par to nebūs jābalso. Paldies! Uh, so, ja es pareizi saprotu, jūs vēlaties atsaukt piekto grozījumu. Tātad nebalsosim par piekto grozījumu. Paldies! Tādā gadījumā balsojam par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā. Personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad balsosim. Es, protams, apsveicu Liseka kungu par veiksmīgi sagatavoto ziņojumu, un tagad balsosim par Gustafsona kunga ziņojumu integrētu pieeja dzimumu līdztiesībā Eiropas parlamentu darbā. Te grozījuma nav. Balsosim par, par dažiem punktiem. Otrais punkts divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturās pieņemts. Otrā daļa par pret atturās atturās. Pārbaudīsim elektroniski. Otrā daļa, otrajā punktā, E apakšpunktā. Tātad balsojam elektroniski. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais punkts. G. Pret. Atturās. Pieņemts. Ceturtais eh, punkts divās daļās. Pirmā daļa, kas par pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par pret, atturās, pieņemts Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski par otro daļu ceturtajā punktā. Balsojam elektroniski otrā daļa ceturtais punkts. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais punkts. Divās daļās. Pirmā daļa kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Otrā daļa kas par? pret, atturās, pieņemts. 11. punkts par, pret, atturās, pieņemts. 12. pirmā daļa par, pret, atturās, pieņemts. Otrā daļa par. Pārbaudīsim elektroniski. 12. punkts, pirmā daļa. Sākam balsot. Visi nobalsojuši. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski balsojumu par otro daļu. 12. punktā sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. N apsvērums par. Pret. Atturās. Pieņemts. Un tagad par visu rezolūcijas priekšlikumu kopumā personāla balsojums sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Dziękuję panu Gustafsonowi. Porządek dzienny. Lielas paldies Gustavsona kungam, un tagad balsosim par nākamo ziņojumu, kur sagatavojas Levinas kundze - nelegālās zvejas apkarošana pasaulē un Eiropas Savienības lomu. Balsosim tātad par grozījumiem. 12. punkts, pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 13. punkts. Pirmā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 33. punkts. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Lēvens kundze mm, vēlas iesniegt mutisku grozījumu 35. punktam. Jums vārds. Thank you very much. Uh... Liels paldies. Mēs vēlētos svītrot vārdu add 35. punkta sākumā un aizstāt to ar vārdiem uh,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 parlamentu deputātiem tas būs pieņemami. Lielas paldies, kolēģi! Vai kādam ir iebildumi pret šo piedāvāto mutisko grozījumu? Tātad 35. punkts balsojam par visu punktu kopā ar mutisko grozījumu par pret atturās pieņemts. 40. par pret atturās pieņemts. Viss rezolūcijas eh, priekšlikums kopumā personāla balsojums sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Pieņemts. Liels paldies! Apsveicu Lēviņas kundzi! Līdz ar to esam noslēguši balsošanu. Liels paldies visiem kolēģiem un tiksimies pēc divām nedēļām plenārsēdē.